kolēģi, buongiorno. Labrīt, darbie kolēģi. Sāksim šodienas uh, sēdi. Mēs neesam daudzkārtlīgi šeit. Šodien ir vairākas izmaiņas darba kārtībā. Tas uh, izriet arī no tā, ka daži lūgumraksta iesniedzēji eh, nav klāt. Makmilana Skota kunga ziņojums eh, proti lūgumraksta komitejas eh, 2012. gada darbības pārskats e, tiks diskutēts tāpat jautājumu par Franciju un e, cilvēkiem ar invaliditāti, īpašumu tiesības Kiprā arī uh, pensiju izmaksas, kas ir iepriekš uh, sniegta, un arī dzīv, eksperimenti ar dzīvniekiem. Un to izman, uh, izmantošanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, kā arī visu šī procesa izbeigšanu. Es esmu saņēmusi dažādas lūgumus darba kārtības izmaiņām. Ar koordinatoriem vakar uh, šīs izmaiņas uh, diskutējām. Un uh, mainījām darba kārtību. Šīs izmaiņas ir paziņotas kolēģiem, tā piemēram piektais darba kārtības punkts. Galīcija. Šis uh, punkts ir atlikts, jo kolēģi vēl nav sagatavojuši ziņojumu. Tāpat arī vidas novērtējums. Uh, Uh, Šuntis kunga ziņojums ir uh, pārlikts uz pulkstens 15. Šo lūgumu izteica mūsu kolēģis. Un mēs tūlīt pat sāksim ar 13. punktu par divu veidzirnavu parku būvniecību Čehijas pierobežas uh, reģionā. Lūgumu rakstu ir iesniedzis Vācijas valsts piedarīgais. Šo jautājumu jau vienreiz atlikām, un tādēļ izskatīsim tos uh, sākumā. Nākošais struktūra fondu, to izmantošanu un uh, to izmantošanu attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Tas būs uzreiz pēc 13. skatīts, pēc tam 9. un 10. Šie punkti ir par uh, līdzīgām tēmām. Kolēģis Makmilans Skots pēc tam stāstīs savukārt par lūgumu rakstu komitejas 2012. gada darbības pārskatu. Tas būs aptuveni 10.45. Un uh, sēde notiks pirms koordinātora sanāksmes. Šodien pēcpusdienā mēs runāsim par koordinātoru pieņemtajiem lēmumiem un uzklausīsim. Uh, Čontis kunga atzinumu par ietekmes uz vidu novērtējumu pārskatīšanu. Nākošais ir lūgumraksts par Notre-Dame de Lante uh, reģionā būvēto lidlauku. Uh, par šo jautājumu uh, lūgumraksts ir iesnieguši vairāki Tātad 8, 9, 15, 16 un 18 lūguma rakstiesniedzēji būs klāta mūsu sēdē. Man nav citu paziņojumu. Vai vēl kādam ir kādi paziņojumi? Vai jūs piekrītat šodienas darba kārtībai? Lūdzu. Finally, I, I understood nothing. Can you repeat maybe what we have now? The order of questions we take today. Just... Šobrīd, vai jūs varat lūdzu atkārtot ko mēs īsti darīsim un kāda būs kārtība, tieši kārtību vēlreiz izskaidrot mums šodien. Paldies! Ripeto, l'ufficio. Tātad vēlreiz atkārtošu. Sekretariāts ir uh, izplatījis izmainīto darbu kārtību, un, kā jau teicu, mēs sākam ar lūgumu rakstu numuru 13. Pēc tam. Vai pēc tam mēs turpinam tad ar 8, 9 un 10? Tātad mēs turpinam 8, 9, 10. Tālāk sekos referenta Makmilana Skota darbības pārskats ziņojums, tad būs koordinātors sanāksme, un pēcpusdienā Mēs sāksim ar Kauntisa kunga atzinumu par ietekmi uz vidi novērtējumu pārskatīšanu. Un tālāk 14. punkts. Vai visi piekrīt šodienas kārtībai? Jā, tad labi. Tad nākošais punkts starp kārtībā ir uh, protokola apstiprināšana, kā tā bija janvāra sēde respektīvi sēdes. Ja nav nekāda iebilžu, tad tas ir pieņemts. Jāliekas, ka neviens neizsaka izbildes. Tātad protokols ir apstiprināts. Punktu 3. Uh. Eh, Nākošais punkts, trešais priekšsēdētājs paziņojumi. Šeit var paziņot jums sekojošo. Maiera kungs lūdza 14.08. Eh, lūgumraksts 2011 un desmitajā gadā atstāt vēl nenoslēgtu. Runa iet par kalnraču uzņēmumiem, kaln, kalnrūpniecību. Un vēl pēdējais paziņojums deputātiem un arī komitejas darbiniekiem. Tas ir domāts. Buzutila kungs ir paziņojis, ka Viņš neturpinās strādāt Eiropas parlamentā, jo ir ievēlēts Maltas parlamentā. Es domāju, ka visu kolēģu vārdā varu uh, pateikties uh, Buzutila kungam par sadarbību šo gadu laikā. Sadarbība ir bijusi ļoti auglīga. Esam ļoti intensīvi ar viņu sadarbojušies e, gan komitejā, gan ar sekretariātu. Viņš ir intensīvi strādājis Eiropas pilsoņu labā. Un uh, gribu teikt uh, viņam uh, paldies. Tā tad. Uh, sākam. Lūgumraksts numur 1160 iesniedzis Werners Sandiks, viņš pats sēdē nav klāt. Uh, Viņš ir Vācijas valsts piedarīgais. Tādēļ došu uzreiz vārdu Hokman kungam. Paldies. Komisija jau kopš 2009. gada ir uh, eh, sekojas līdzi šim lūgumrakstam, kad tas tika saņemts. Un uh, mēs sekojām, jo īpaši līdzi e, ietekmes uz vidi <clears throat> direktīvai, jo īpaši atsaucoties arī uz trešo pāntu šajā direktīvā. Šobrīd eh, tiek izskatīts šis eh, process un projekts vēl nav apstiprināts. Šis eh, esam saņēmušas arī, esam saņēmuši arī dažus jautājumus no Jāra kunga, tie četri jautājumi, un vēlos dot jums sniegt atbildes. Pirmam kārtam par vērtējumu Vācijas un Čehijas pusē. Čehijas varas iestādēm ir jāveic šis te vērtējums. Direktīvas septītais pants paredz, ka šādu vērtējumu var lūgt. Tātad arī 7, punktā 7.5 šajā direktīvā ir paredzēts šāds nosacījums, ka vērtējumu drīkst pieprasīt. Otrs jautājums par iespējamo sūdzību. Komisija no savas puses nav saņēmusi nekādus norādījumus, kā direktīvas process būtu efektīvs šajā aspektā. Trešais jautājums atru, attiecās uz Eiropas Savienības tiesības aktu piemērošanu, bet jāsaka, ka nekādu sūdzību par šo nav bijis, un komisija tos tik tā sūdzības šādas nav saņēmusi. Tāpēc, manuprāt, jautājums pēc būtības bija, vai projekts ir saņēmis ES fondu atbalstu. Bet uh, pēc būtības projekts vēl nav pabeigts, un tas nevar būt ticis atbalstīts no fondu puses. Jārkungam vārds. Paldies, priekšstādājs kundze. Un paldies, ka šo darbu kārtības punktu mēs varējām skatīt uzreiz uh, sēdes sākumā, un es gribu aprakstīt uh, šo pamatu problēmu. Komisija formāli atbild pareizi, bet problēma ir tā, ka neapšaubām šeit runa iet par uh, projektu, uh, kura ietekme ir pāri robežām iespējama. Tas ir Čehijas un arī Vācijas puse, kas ir skārta 18 lielas veidzinavas, un tas atrodas putnu aizsardzības teritorijas pašā centrā un robežojas ar Vācijas pusi ar putnu aizsardzības teritoriju un lidošanas vietām. Tā tad ietekme ir ne tikai Čehijas, bet arī Vācijas pusē, un šī vidas ietekme ir jāievēro 135 metru augstumā. Uh, būs šie masti, un tas uh, būtiski ietekmēs arī uh, ainavu. Līdzinējie projekti Vācijas Čehijas pierobežā bija tādi saudzējošāki, un um, tas saskanēja arī ar turismu iespējām, jo um, Tas ir nozīmīgs uh, projekts arī visam reģionam, šī turisma attīstība. Pēc tam. Um, tas ietekmēs uh, arī dzīvnieku eksistenci, tāpat arī mainīs iespējams arī uh, augstsaku. Komisija šeit uh, ir pareizi atbildējusi, ka procedūra vēl ir spēkā, ka ir noteikti uh, visi Noteikumi šie, šīs veidzirnavas tiek būvētas Čehijas pusē, līdz ar to Čehijas puse ir atbildīga par īstenošu, bet šajā lietā ir tādas ļoti asas pretrunas. Proti, Čehijas iestāšu vērtējums ir pilnīgi pretējums tam vērtējumam, kādu ir sniegušas Vācu iestādes. Nu, runa neiet uh, par tā vienkārši runājot par uh, pārliecinājumu un uh, pilsoņu kustībām, bet runiet par to, ka ir ļoti uh, lielas izmaiņas uh, pretrunas vērtējumā. Un uh, mēs kā amatieri, mums jāuzdod jautājums, kā tad var to pašu Eiropas direktīvu un tās pašas prasības un uh, pat tās pašas uzdevums, uh, kā tie var novest pie tik ļoti atšķirīgiem uz, vērtējumiem. Līdz ar to jautājums komisijai, to es gribu vēlreiz atkārtot. Ko tad var darīt tieši šādā lietā? Viens uh, projekts, viens plāns vienai pusē ir uh, atbildība par šo projektu, jo būvēšanas pasākumu noteikti Čehijas pusē. Bet kas notiek tādā uh, gadījumā, kad divas dalīga valstis ir ārkārtīgi atšķirīgi vērtējušas projektu? Abas ir sastādījušas novērtējumu Šo jautājumu gribu uzdot komisijai. Parasti šeit komitejā mēs uh, turpinam uh, direktīvu uh, vidas uh, novērtējumu vērtēšanu, bet man liekas, ka šādos pārobežu projektos ir jābūt nu, kādam, kādam uzraugam, kādai institūcijai, kas varētu lemt. Jo man aizvien uh, liekas, ka Čehijas pusē uh, Tas bija politisks lēmums, eh, ko pieņēma par veidzirno būvēšanu. Tātad, ko dara šādā gadījumā, kad divas dalība valstis uh, eh, procesu un vidas ietekmi vidē pilnīgi pretēji? Otrs jautājums. Veidzirno jautājumā tas, protams, ir un veiz, enerģijas izmantošanas skatījumā tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Tad, kad projekts ir apstiprināts, tad šis process turpinās un tiek konstatēts, ka ir kādas kļūdas, tad atklāti ir jāpasaka uh, vēja enerģijas uh, iestādes, nu, uh, un uh, tādas uh, vējdzirnavas pēc pusgada viss būs uzbūvēts, tad šīs uh, dzirnavas uh, būs uh, uzbūvētas, un, nu, praktiski to jau tad vairs uh, nedemontēs. Tā tad uh, šie projekti ir uh, ārkārtīgi ātri realizējami, vai šeit nevajadzētu īpaši precīzi pārbaudīt, jo tad, kad sāks būvēt, nu tad būtībā jau varēs rēķināties ar to, ka tas tiks pabeigts un būs ļoti ierobežotas iespējas kaut ko uh, vēl mainīt. Nu, vienīgais, ka varbūt atkal kaut kāda. Uh, Kaut kāds darījums ir iespējams, uh, kad vidas pasākums kompensē ar kaut kādām naudas izmaksām. Tātad otrs jautājums - šī ļoti pamatīgā pārbauda jo vienkārši izbūvēts objekts nebūs vienkārši tad uh, demontēt. Un trešais jautājums, kā komisija vērtē pilsoņu uh, iniciatīvas uh, nozīmi. Es līdz šim runāju par valsts iestādēm, kas ir uh, iesaistīts, un vēlreiz teikšu, uh, kuru uh, vērtējums ir ārkārtīgi atšķirīgs. Un trešais jautājums komisijai ir tāds, ko pilsoņu uh, iniciatīvas var uh, paveikt, šīs pilsoņu iniciatīvas aktīvi strādā, iesaistās procesā un ko viņas varētu darīt tajā gadījumā, ja mm, domā, ka oficiālo iestāžu uh, vērtējums pilnīgi nesaskan ar uh, viņu vērtējumu. Un ceturtais jautājums, kas man bija, to jau komisija atbildēja, es pieņemu zināšanai, ka Čehijas republika šo veidzirnavu parka būvēšanai vēl nav saņēmusi finanšu atbalsta no Eiropas a, Savienības. Bet, nu, no, apvienojot visu kopā, jākonstatē, ka mēs a, komitejā aizvien biežāk runājam par ietekmi uz vidas novērtējumu un kā mēs izstraujamies tajos gadījumos, kad tas skar teritoriju starp divām valstīm. Šeit a, darbs nevienmēr ir ļoti optimāls bijis un nav uh, īsti pareizi, ka viss atbildīgi ir tikai vienā dalība valstī, jo otra valsts dažkārt uh, uh, liekas nenovērtēt. It īpaši tajos gadījumos, kad šis novērtējums ir tik ļoti atšķirīgs. Paldies. Grazie, honorevole Jāra. Il... Uh, Paldies, Jārkungs. Komisijas pārstāvis Kokman kungs, vai jūs varētu jau kaut ko teikt? Kāda ir atbildes šiem jautājumiem? As I have said. Kā jau es norādīju, arī šis projekts tiek īstenots Eiropas Savienības tiesību aktu ietveros. Un atcaucoties Eiropas Savienības konvenciju, Čehijas varas iestādēm šis projekts ir jāvērtē. Vācijas iestādes ir informētas par šo projektu. Tāpat Vācijas sabiedrībai ir tiesības piedalīties šajā procesā, un, cik mums zināms, Vācijas sabiedrība ir piedalījusies. Viņi piedalījās publiskajā apspriedē, kas tika rīkots šī gada februārī, un viņi arī pauda savu satraukumu. Ja komisija saņemtu sūdzību par šo lietu, mēs noteikti to analizētu vairāk, jāpiebilst, ka mēs to esam darījuši jebkurā gadījumā. Taču mēs nevaram pieņemt Vācijas izvērtējumu par pamatu, jo tas nav veikts Eiropas Savienības tiesību aktu ietveros. Tas attiecībā uz pirmo jautājumu. Otrais jautājums vai jautājums par eh, šī projekta slēgšanu. Šobrīd mūsu skatījumā tas nepastāv, viņš nav apstiprināts, un lai arī mēs paredzam, ka Čehijas varas iestādes sniegs galīgo ziņojumu par ietekmi uz vīdi. Uz šo brīdi komisija neredz nekādus Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumus. Tāpēc Čehijas varas iestādēm būs pilnībā jāpabeidz šis te e, ievā, novērtējums uz vidi. Un pamatojoties uz galīgajiem secinājumiem, komisija no savas puses varēs lemt, vai procesā ir kādas, kādi pārkāpumi. Ja mēs runājam par pilsoņu kustību un iniciatīvu, mēs par to ļoti priecājamies bet svarīgi ir, lai tiktu nodrošināti visi e, dokumenti, lai Čehijas varas iestādāt, iestādes to nodrošinātu vācu valodā, lai Vācijas pusē tiktu rīkotas publiskās apspriedes un pilsoņi varētu tajās piedalīties. Paldies! Jā, Jā, viel, uh, eh, viel Jā Arkungs, vēlreiz. Jā, paldies, paldies komisijai. Komisijai ir taisnība. Lēmums vēl nav pieņemts. Komisija arī pati saka, ka lēmums tiks pieņemts līdz šī mēneša beigām. Un līdz ar to tikai tad var iesniegt protestu pret lēmumu, kad tas ir pieņemts. Mans lūgums, nu varētu teikt arī prasība, tad, kad lēmums tiks pieņemts un izskatās, ka viss runā par to, ka tas būs politisks uh, lēmums Čehijas pusē par labu šim uh, veidzinālu parkam, tad uh, lai pēc iespējas ātri tikti pārbaudītu mūsu protests, jo tad jau viss būs, būs pabeigts un tad jau nemaz nebūs jēgas vēlreiz izskatīt, vai mūsu prasība ir bijusi pamatot vai nē. Bet es sapratu komisijas pārstāvju teikto to, ka uh, tā ir gatava izskatīt mūsu protestu un ir gatava to ātri darīt. Otrais, ko gribu teikt, nu, dažkārt nu, tiešām nolaižas rokas no vienas puses. Uh, ar ļoti lielu darba apjomu un uh, sadarbojoties dalību valstīm mēs esam definējuši uh, vidas uh, aizsargājumās teritorijas. Tas ir plašs, liels darbs. Un ja mēs esam definējuši šos vid šīs vidas aizsardzības teritorijas, tad nu, nedrīkst uh, vienkārši uh, dažādas būvniecības projekts īstenot. Es nu, tā sāsinātu teikšu, ja tas tad ir tik ļoti vienkārši, tad nu, praktiski mēs šo uh, dabas parku noteikšanu varam izbeigt, jo aizsarg joslas un aizsarg teritorijas un to status tiem jāizslēdz dažādi noteikti būvniecības pasākumi un šis, šī aizsargājumā teritorija to akceptē iedzīvotāji abās robežas pusēs. Tas, ka jāuzlabo komunikācijas process starp abām valstīm, tas ir pavisam cits stāsts, ar to arī jāstrādā. Principā komisija teica, ka dialogs saskaņā ar ēstiesībām ir jau noslēgts lēmu var pieņemt tad, kad šīs procesi ir pabeigts. Tādēļ es lūdzu atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu, līdz lēmums tiek pieņemts, un tad mēs varam vēlreiz šo jautājumu izskatīt. Es lūdzu un prasu no komisijas to, ka tad, kad šis lēmums tiks pieņemts tā, kā es to. Uh, Uh, sagaidu proti par šo uh, vēja uh, dzirnavu parka būvēšanu, tad lai komisijas pēc iespējas ātri izskatītu mūsu sūdzību, lai pārbaudītu, vai saskaņā ar es tiesībām tiešām viss ir pa, izdarīts korekti. Paldies. Quindi, teniamo aperto. Jā, paldies. Tad uh, mēs atstājam šo lūgumu rakstu atvērtu. Jo šeit uh, komitejā Mēs vēl uh, pārbaudīsim lietas būtību, tā kā lūgumraksta iesniedzējs to ir uh, ieskicējis un arī Jārkungs ir stāstījis, un līdz ar to mēs uh, atstājam šo jautājumu vēl tālākai izskatīšanai un pēc uh, noteikta laika vēl prasīsim jā, atbildes no komisijas arī to iedzīvotāju vārdā, kas pie mums ir vērsušies. Noslēdz šo darba kārtības punktu un uh, tagad nākošais darba kārtības punkts. Es jau teicu, tas ir uh, punkts numur 8. Lūguma raksts to ir iesniegusi Judita Klēne, Ungārijas uh, valsts piedarīgā. Viņa ir uh, zālē un došu viņai vārdu, lai skaidrotu šo jūsu lūgumu rakstu 5 minūtes lūdzu. Uh, about... Liels paldies! Mūsu petīcija ir par uh, Eiropas Savienības struktūra fondu uh, izmantošanu dažās centrāla Eiropas un austruma Eiropas valstīs, būvējot eh, iestādes, kas ir paredzētas ilgtermiņam e, invalīdiem. Mēs uzskatām, ka šie iedzīvotāji būt, viņiem būtu jādod iespēja dzīvot savās vietējās sabiedrībās. Cilvēki ar invaliditāti ir aizsargājumi, un to paredz arī e, Eiropas Savienības tiesību akti. E, ir skaidri noteikts, ka viņiem, šiem cilvēkiem ir tiesības dzīvot sabiedrībā. Skaidrs ir, ka struktūra fondu investīcijas šāda veida institūcijās ir pretrunā es tiesību aktiem. Es šobrīd gribu jums arī nodemonstrēt un pastāstīt par to, kāda ir šo cilvēku dzīve e, institūcijās un to, ko viņi domā par to, ka Eiropas Savienības līdzekļi tiek ieguldīti šādās, šādos projektos. Tie cilvēki tiešām, kas ir skarti un kas ir cietuši no tā, un jūs šeit klātesošie varat to mēt. Es esmu sagatavojis arī nelielu video. The lights? Cabinet.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 într-un orfelinat unde ei bătaie, injecții și mai multe chestii. Ja mislim da bi bilo najbolje da ne ulaču u institucije i da ne ulaču u nu, obnovu institucija, već da ulaže u zajednicu i da se u zajednici naprave službe podrške koje bi same osobe sa invaliditetom mogle doći i tražiti neku pomoć i uslugu koja mu u tom trenutku treba.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 pa će popune na sve svoje rube u životu u šest godina. Znači, putujem, radim, družim se, kuham. Koji sve drugi ljudi? Ceea ce văd e că statul român vorbesc de instituții ca să vadă lumea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 takad otvarākajā ne pretvorim u dijelu praksu od te priče nemam nikakve koriste, tako da mislim da je da na neki način lecmjere od Evropske unije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 So we are uh, requesting that this Mēs lūdzam, lai šis lūgumraksts tiktu saglabāts kā atvērts un uh, tiktu uh, papildus izskatai, izskatīts arī budžeta komitejā. Paldies! No komisijas puses vārds Ralfam Maikla kungam. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, par šo iespēju izteikt savus komentārus. Ļoti jūtīgs un sarežģīts ir šis jautājums. Šo jautājumu komisija ir skatījusi un analizējusi pēdējos piecus gadus. Man ir gan tikai dažas minūtes, lai ieskicētu tos soļus, ko esam veikuši Eiropas komisijā gan šajā plānošanas periodā, gan nākamajā. Mēs būsim priecīgi arī nosūtīt jums detalizētāku un rakstisku paskaidrojumu, ko tas eh, nozīmē praksē. Runājot par politikas izstrādi šajā jautājumā. 2008.9. gadā, kad tā laika komisārs nodarbinātības sociālo jautājumu eh, komisārs Špidla kungs inicēja darba grupu, lai sāktu šo te pāreju no institucionalizētās aprūpes uz aprūpes sabiedrībā. Tas bija ļoti būtisks pamats, lai šo pārejas procesu uzsāktu un uh, izstrādāt nepieciešamo politiku. 2009. gadā tika sagatavots arī ziņojums par šo jautājumu. Un tagad es gribu arī pateikt par to, kāds ietekmējas struktūrālos fondus. No 2007. gada vairākās dalī, dalībvalstīs sociālā sociālajā un veselības jomā valstis vēlējās ieguldēt, ieguldīt līdzekļus infrastruktūras attīstībā. Reģionālās attīstības ģenerāla direktorāts tiešām vēlējās izmantot līdzekļus šim te pārejas periodam un aktivitātēm. Komisija tiešām ir bijusi diezgan aktīva, jo īpaši runājot par Bulgāriju un Ungāriju, kas ir pieminēts arī šajā lūgumrakstā. Jo mēs vēlējāmies pārliecināties, ka mēs atbalstam deinstitucionalizācijas projektus šajās valstīs. Mēs esam tikušies un runājuši ar nacionālajām varas iestādēm, piemēram, Bulgārijā, kas šobrīd apņēmusies risināt bērnu jautājumu institūcijās. Un tāpat viņi ir iz, uzsākuši izstrādāt visaptvarošu stratēģiju, lai veidotu šos sabiedrības pakalpojumus invalīdiem. Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļi arī tiek eh, investēti, lai veidot šo sociālo infrastruktūru un nodrošinātu jauna veida mājokļus sabiedrībā, kā pretstatā, kā pretstatu institūcijām. Ungārijā, par ko lūgumraksts iesniedzēja noteikti labi zina, arī šeit komisija ir aktīvi rīkojusies, piemēram, 2009. gadā mēs redzējām un analizējām situāciju, institūciju un šīs te eh, deinstitucionalizācijas procesa situāciju un analizējām to un īpašu uzmanību pievērsām cilvēkiem ar invaliditāti, kas dzīvo lielās institūcijās. Bija virknes semināru, uh, Viņi uzklausīja arī ekspertus, kas strādāja komisāra Špīdlis vadībā. Un tiešām mēs esam strādājuši kopā ar varas iestādēm, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības fondi tiek izmantoti deinstitucionalizācijai. Šobrīd ir izveidota arī atsevišķa valsts iestāde, lai nodrošinātu šo te procesu. Un, protams, ka šī iestāde sastrādāsies eh, ar attiecīgajām iestādēm, kas atbild par sociālo infrastruktūru. Tas par šo plānošanas periodu. Bez tam ir virkne akti pasākumu, ko mēs īstenojam, plānojot nākamo Eiropas Savienības fondu periodu. Mēs izstrādājam jaunu regulu, kas regulēs finansējumu piešķiršanu veselības eh, jomai un tieši domāju par šo pārejas periodu. Tāpat Eiropas parlamentā arī izskatīts šis struktūra fondu uh, tiesību aktu pakotne. Uh, Arī šeit mēs īpaši uzsvaru liekam uz eh, efektivitāti šiem fondiem un skatāmies, kā mēs varētu īpaši ievērot arī ANO konvenciju attiecībā uz per, personu ar invaliditāti tiesībām un tā, lai tas tiktu ievērots visās dalībvalstīs. Padomē šī iniciatīva pilnībā netiek atbalstīta, bet mēs ceram šo dialogu turpināt. Tā pašā laikā mēs apzināmies, ka mums ir nepieciešamas arī e, papildu vadlīnijas, kā praktiski īstenot e, šos mūsu mērķus. Š, ko, bijušā komisāra Špīdles grupa ir e, turpinājusi darbu pie vadlīniju pārejas periodam izstrādēji Un šīs vadlīnijas ir parakstītas, to ir izdarījuši komisāri, atzīstot, ka tie ir ļoti noderīgi instrumenti arī mūsu darbam nākotnē. Tāpat mēs turpinam vēl strādāt pie papildu eh, norādījumiem, kā praktiski īstenot eh, šos te tiesību aktus. Jo jautājums, ko tas nozīmē? Vai to, ka kādās, kādos apstākļos šādas institūcijas mēs varam finansēt un atbalstīt, kādos nē. Mēs ļoti nopietni par to domājam. Un vēl divas lietas par Rumāniju un Slovākiju lūgumu raksti, eh, pie kurus izskatāt arī jūs. Mēs esam lūguši papildu informāciju par pro projektiem, kas tiek finansēti un eh, kas ir vērsti uz eh, cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs gaidam informāciju no Slovākijas, eh, runājot par Romāniju, tur ir Rumānija 50 projekti, kuros invalīdi ir mērķa grupa, tad divas grupas, tie ir sociālie centri, kas tiks izveidoti, kā arī papildu uzlabojumi mājokļos, kas jau ir uzbūvēti. Es eh, redzu arī, ka lūgumraksta iesniedzējai ir bažas par liela apjoma institūcijām, kurās notiek cilvēktiesību pārkāpumi. Mums nav pierādījumu, ka mūsu finansētajos projektos tas notiek, bet ja jums ir kāda konkrēta informācija, mēs ieteiktu lūgumrakstu iesniedzējai to pārunāt ar programmas eh, vadošo iestādi vai alternatīvi vērsties ar sūdzību pie komisijas, norādot konkrētus projektus un gadījumus, kuros šādi pārkāpumi ir konstatēti un kur, cil, kur notiek cilvēktiesību pārkāpumi institūcijās. Lielas paldies! Uh, paldies! Vārds Ždanoks kundzei. Jā, paldies! Vispirms es gribētu pateikties nevalstiskās organizācijas, kas ir iesnieguši šo lūgumu rakstu. Un es uzskatu, ka šis lūguma raksts ir ļoti svarīgs arguments, lai cīnīties par horizontālu direktīvu par cilvēku tiesībām un diskrimināciju. Cīnīties pret diskrimināciju. Mums vēl tāds nav līdz šim, un problēma nav komisijā, bet padomē, kas nevēlās šādu direktīvu. Mēs runājam par ANO konvenciju, bet mēs nevar atsaukties uz mūsu pašu tiesību aktu. Tā ir problēma. Es atbalstu, ka var atbalstīt uz struktūra fondu, kā komisija jau to ir darījusi, bet es vēl īsti nesapratu, man jautājums komisijai ir, jūs minējāt Ungāriju, Rumāniju, bet vai jūs pieeja ir atšķirīga, vai jūs darbojaties vienādi visās dalību valstīs, un vai jums ir pietiekami instrumenti, lai veiktu šīs pārbaudas visās dalībvalstīs. Es atvainojos, man jāiet uz balsošanu. Paldies! Nākošais. Paldies! Es arī izteikties, es esmu ungāriet, es esmu psihiatri un sociālo lietu ministri. Ir ļoti svarīgi no vēsturiskā viedokļa daudzās centrālu un austrumu Eiropas valstīs. Cilvēki ar dažādām invaliditātēm vienīgais veids bija ievietot iestādēs. Un tātad es domāju, ka ir ļoti svarīgi ieguldīt struktūra fonds sabiedriskā dzīvošanā, sabiedriskā aprūpē, jo atstāt ar ģimenes aprūpi bez palīdzību no valsts, un tad otrs variants bija milzīgās iestādes, kas pārkāp cilvēku tiesības. Tas ļoti skaidri norāda uz problēmām šajās iestādēs. Ir ļoti svarīgi arī eksante, bet vairākās dalībvalstīs tiek uzstādīts vai izstrādāts stratēģijas, kā attīstīt sabiedrisko aprūpi. Ir ļoti svarīgi, lai stratēģija būtu vietā, pirms jūs apstipriniet struktūru fonds piešķiršanu šajos jautājumos. Ja jūs runājat sabiedrībā šajās valstīs, tad viņi uzskata, ka risinājums ir ieguldīt milzīgās iestādēs, jo es atceros, kad es satikos ar vairākiem pilsētas mēriem par viņu sapņiem, kā izmantot struktūra fonds, un lielākā daļa teica, ka viņi gribētu, lai būtu milzīgi iestādi, kas rūpētos par veco ļaužu vai cilvēkiem, kas ir garīgi atpalikuši, jo tas gādāt darbus pilsētā. Tas ir, mums ir jāuzmanās no šī viedokļa, mums ir jābūt caurskatamība, un mums ir jāuzraug, kā mēs tērējam šos fondus, un lai tērēšana būtu saskaņā ar apvienotā, nās, atvien, apvienotā nācija konvenciju, un tas ir ļoti loģisks un praktisks iniciatīvas, lai pārskatītu, kas notiek šajās valstīs attiecībā uz struktūru fondiem. Es gribētu lūgt komisijai, lai būtu ļoti stingri un ļoti uzraudzīt šo fondu tērēšanu, kā aprūpēt cilvēks ar invaliditāti vai garīgo atpalicību, Mēs nevaram paļauties uz labo gribu no valstīm, jo sabiedrības viedoklis un vietējie vadītāji Eiropas Savienībai vajag ņemt vairāk atbildību šajā jomā. Es arī atbalstu, kad nākošai MFF daudz valsts finanšu schēmā būtu šis atrunāts. Paldies! Es gribētu uzsvērt divus punktus. Mana kolēģi runāja par uh, ANO konvenciju un teica, ka mēs uh, atsaucamies uz to tādēļ, ka mums nav nekādu uh, pašu dokumentu. Tā tas nav, mēs esam parakstījuši šo konvenciju un līdz ar to tas ir viens no mūsu izmantotajiem uh, instrumentiem. Tā ir arī uh, konvencija, uz kur varam atsaukties un uh, balstamies uz to. Ex ante kondicionalitāte ir atbalstīta šajā parlamentā un bez tam arī. Uh, Tāpat tas, ka tiek ievērot visas tiesība akti attiecībā uz nediskrimināciju, it īpaši attiecībā uz cilvēku rīpšām vajadzībām nediskrimināciju. Šis jautājums tiek skatīts arī padomē, iespējams, ka uh, netiek pilnībā izmantot visi resursi, taču no otras puses, ja mēs nie, nepieņemam šos lēmumus, tad nevaram arī uh, strādāt pie dažādiem pieņēmumiem. Noskatījos uz šo video un uh, redzu uh, šos cilvēkus, jo aiz katra pasākuma ir uh, konkrēti cilvēki. Redzējām šo uh, rumāņu uh, un arī uh, meiteni un arī citus. Uh, dalībniekus un redzam, ka uh, tiešām uh, situācija ir ļoti nozīmīga. Es lūdzu uh, komiteju atstāt šo prasību atklātu un izskatīt tos pārkāpumus, kādi šeit ir notikuši. Cilvēktiesības tiek pārkāptas, cilvēki tiek diskriminēti, tiek diskriminēti invalīdi. To nedrīkstam pieļaut Eiropas Savienībā. Šeit runa iet par veselu iedzīvotāju grupu, kas prasa uh, neatkarīgu dzīves uh, iespēju. Runa iet par uh, cilvēkiem, par to, kad viņi pieņem lēmumu, kad viņi mostas, kad viņi satiek citus cilvēkus, kā viņi ceļo. Viņi grib autonomi veidot savu dzīvi. Bet no otras puses ir arī um, dažkārt um, ļoti smaga invaliditāte, kas nosaka to, ka cilvēkiem jābūt kādās uh, aprūpas iestādēs un viņiem jāsniedz palīdzība. Smagas invaliditātes gadījumā varbūt ir nepieciešama kāda dienas aprūpas iestāde, un ļoti smagos gadījumos varbūt tiešām tāda vesels dienas aprūpas iestāde. Citos gadījumos, vieglākos invaliditātes gadījumos, ir iespējama arī tāda patstāvīga dzīve. Šeit ir ļoti uzmanīgi jāizskata šie gadījumi, un esmu norūpējusies arī vēl par sekojošo. Ekonomikas krīze, ko piedzīvo Eiropa, nedrīkst atbraudēt to progresu, kāds ir sasniegts attiecībā uz uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Viņa tiesības nedrīkst tikt samazināts, nedrīkst slēgt aprūpas iespējas, nedrīkst samazināt viņa tiesības strādāt. Visām citādi tas uh, nozīmē to, ka daudz sasniegto zaudējumu. Īpaši krīzes laikā ir jāaizsargā uh, princips vienādas uh, iespējas visiem, jo tad mēs pierādīsim to, uh, kam ticam paši, proti cilvēktiesībām un arī uh, ANO konvencijām. Nākošais runātājs Bagorkungs. Kasoņa, akkor én is úgy kezdeném, ahogy a magyar... Paldies. Mūsu kolēģi to jau uzsvēra, Gandas kundze runāja. Es esmu Ungārs un uh, jurists. Es uh, vadīju pašvaldību un mūsu pašvaldībā bija šādas uh, aprūpas iest, uh, iestādes, par uh, kurām tika runāts. Ja mēs runājam par valsts attīstību un sociālo atbildību, tad uh, tā ļoti labi uh, atspoguļo mm, spēju reaģēt uz problēmām un palīdzēt cilvēkiem ar eh, īpašām vajadzībām. Es domāju, ka Koša kunga uzsniegtais un arī pieprasījums, kas ir uh, iesniegts tāpat uh, arī invalīdu pašu teiktais raksturo situāciju Bulgārijā. Ungārijas situācija ir nedaudz atšķirīga no Bulgārijas un Rumānijas situācija. Ir dažādi jaunumi. Ungārijā kopš 2009. gada, kopš Spidlas um, gru, kunga grupas uh, darba, ir izstrādāta jauna koncepcija, jauni darbības principi, lai strādātu ar uh, cilvēkiem ar uh, īpašām vajadzībām. Ir pieņemts uh, likums, kas nosaka, ka šāda ap aprūpas iestādē nevar būt vairāk par 50 uh, uh, vietām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un šis izmērs Ungārijā tiek ievērots. Mēs runājām aptuveni vēl par 1500 cilvēkiem, kas dzīvo aptuveni 15 līdz 20 iestādēs, kuru dzīves apstākļi ir jāuzlabo nākošo laik, gadu laikā. Uh, Tātad uh, Ungārijā tiek veikts aktīvs darbs, lai uzlabotu situāciju. 2008. un 2009. gadā Ungārijas valdība gribēja izmantot vairākus uh, miljardus Ungārijas florintu. Un uh, praktiski šī, um, šis lūguma raksts uh, uh, ir arī attiecināms uz uh, šīs naudas izmantojumu. Tiek prasīti jauni. Uh, dokumenti, jauns situācijas apraksts, uh, Es domāju, ka uh, šis lūgumraksts attiecībā uz uh, Bulgāriju un Rumāniju, tas, uh, šis lūgumraksts vairs nav spēkā. Slovākijas gadījumā komisija vēl izskata šo uh, lūgumrakstu. Tas uh, atspoguļo arī citu valstu paveikto. Atsākšos vēlreiz uz Rumānijas uh, valdības rīcību un kopumā gribu teikt, ka mm, atcīm šī petīcija vēl ir jāatstāja atvērta. Rumānijas skatījumā tā patiešām ir uh, nozīmīga uh, problēma un pat procedūras jā, jautājums risinot ir uh, jāskat šis jautājums vēlreiz, jo tas skar vairākas valsts un mūsu komiteja, diemžēl, nav uh, kompetences turpināt uh, veikt pārbaudas. Tātad es uh, aicinātu uh, šos logumrakstu ies. Uh, iesniedzējs vēlreiz sazināties ar mūsu kom, kom, uh, komiteju un uh, sastādīt pracību attiecībā uz Rumāniju. Martīnes Martīnes kungs tagad. Paldies. Šis ir uh, ļoti sarežģīts jautājums. Es domāju, ka uh, mūs visus aizkustināja šīs ainas, ko redzējām video. Tas tiešām mūs dziļi aizkustināja. Bez tam mm, tas ir tāds jautājums, kas uh, uh varētu skart, ja skar uh, daudzus no mums. Es pats pazīstu daudzus uh, cilvēkus, kas uh, saskars ar šādām situācijām viņu uh, konkrētajos, um, uh, konkrētajos dzīves uh, apstākļos. Mums, mēs visi saskaramies mūsu tuvākajā vai, teiksim, tādā nedaudz paplašinātā paziņu lokā ar tām problēmām, kuras um, tika atainots arī video. Es um, gribu atsaukties uz uh, komisijas teikto un gribu teikt, ka uh, pieeja ir interesanta un zināmā mērā tā mani arī uh, nomierina, jo tas parāda to, ka komisija strādā ar šiem jautājumiem, ka komisija to neignorē. Un man ir jākonstatē, ka situācija ir mainīga. Un atkarībā, uh, tā ir arī uh, atkarīga no tā, uh, kāda ir situācija tieši dalībvalstīs jāraugās uz konkrēto situāciju un jāievēro ļoti strikti principi. Tajā pašā laikā ir jāzina, ka nu nebūs tāda vienota risinājuma, kas atbildīs pilnīgi visiem modeļiem. Mums ir jārīkojas savā ziņā pragmatiski, lai šos principus arī īstenot valsts, kur es pārstāvu, un citas valsts, kuras ļoti labi pazīst un pārzina, par tām varam teikt sekojošo. Mēs a, esam strāj, sākuši strādāt a, tādā situācijā, kur a, pēdējo 30 gadu laikā ir apzinātas tiesības, uh, attiecībā uz un, un, un formulētas tiesības attiecībā uz tādām iedzīvotāju grupām, kurām līdz šim tāda tiesība nebija. Pirms 40 gadiem situācija bija tāda, ka cilvēki ar dažādām uh, invaliditātēm vienkārši tika kaut kur nobīdīti malā. Uh, tika kaut kur ievietot kādā iestādē, un nekad uh, nebija tādas attieksmes, ka tie ir cilvēki ar um, viņu tiesībām, neskatoties uz visu, tie ir pilsoņi un pilsonis. Uh, Viņiem ir viņa tiesības. Nu, agrāk bija arī tā, ka sievietēm nebija nekāda tiesības, vai arī, eh, piemēram, nekāda tiesība eh, nebija uh, homoseksuāls ievirzes uh, cilvēkiem. Bija tik daudz grupu, kurus gadu simtiem diskriminēja. Pēc tam mūsu uh, kontinentā attīstījās sociālais progress, kas uh, vainagojās ar to, ka šādām līdz šim um, diskriminētām grupām piešķīra um, tiesības, bet šīs tiesības uh, noteikts grupas uh, nemaz nevarēja īstenot. Nu, zinām arī, ka bija uh, dažādi skaļi paziņojumi, tos izteica dažādas starptautiskās uh, sabiedrības pārstāvji. Šai kontekstā jāuzsver to, ka ir ļoti nozīmīgi uh, pievērsties konkrētam darbam, lai šīs uh, deklarētās tiesības tiktu īstenotas dzīvē. Izņēmuma kārtā situācija ir tāda, ka parasti um, šīs um, grupas, ko diskriminēja, cīnījās par savām tiesībām. Piemēram, sievietes cīnījās par savām tiesībām, homoseksuāls sievietes cilvēki cīnījās par viņu tiesību eh, ievērošanu, un viņi varēja savas tiesības arī eh, aizstāvēt. Un mm, viņi cīnījās par to, lai mēs paši būtu solidaritāti vai ievēroti viņu eh, tiesības, jo mums bija kas vairāk zināms, jo viņi varbūt bija mūsu paziņlokā. Bet ir arī viens tāds aspekts, par ko esmu norūpējies. Arī es esmu par to, lai šis lūgumraksts paliktu atklāts un lai darbs pie tā turpinātos. Uh, jo es domāju, ka šis eh, jautājums ir saistīts ar mūsu tādu ļoti aktīvu un dziļu darbību. Mums vajadzētu ar tādu nu, realistisku uh, pieeju turpinātu darbu. Mums nav um, noteikti mehānismi jāizslēdz vai jāizspēlē viens pret otru, bet gan uh, jāapvieno ir nepieciešama sinerģija. Viena no iepriekšējām runātājiem arī to uzsver, un arī es pats domāju, ka pats par sevi saprotams ir tas, ka ir eh, jāpieņem, ka ir ļoti atšķirīgas eh, invaliditātes pakāpes. Un ir arī tādas, tāda invaliditātes gadījuma, kad aprūpes iestāde ir vienā, vienīgais risinājums. No otras puses ir jāsaka arī, ka ir aprūpas iestādes, eh, kuras strādā pilnīgi neakceptējami, kur ir ļaunprātīgi pārkāpumi. Uh, Nevar akceptēt to, ka netiek ievērota cilvēka cieņa vai netiek respektēta cilvēka invaliditāte, bet tā ir pavisam cita tēma. Protams, ka sabiedrības pienākums ir rūpēties par to, lai netiktu pārkāptas cilvēku tiesības un cilvēku cieņu. Un nevar būt tā, ka cilvēki ar invaliditāti e, šādās e, aprūpas iespējas vienkārši tiek e, iebīdīti un viņiem nepalīdz. Nu, pret to ir jāvēršas. Mēs esam visi vienuprāts šajos gadījumos. Bet problēma ir sekojoša. Mums ir jāintegrē šie cilvēki sabiedrībā un ir, tas ir nelegāli atbalstīt, neko nepārbaudot šādu. Um, aprūpas iestāžu būvniecību vai remontu, rekonstrukciju. Arī mans pārstāvētajā valstī mēs eh, daudz pasākums īstenojam. Mēs esam sapratuši to, ka ir nepieciešams arī uh, likumdošanas darbs, ir likumi, kas atbalsta šīs uh, grupas. Nu, piemēram, ir uh, arī uh, atbalsts uh, sievietēm, kas palīdz uh, personām, kas ir pilnībā no viņām atkarīgas, nu, piemēram, sievietes, kas kopja invalīdus. Un arī uh, sabiedrības institūcijām ir uh, pienākums atzīt šo paveikto darbu. Mans pārstāvētajā valstī ir gan valsts aprūpas iestājas, gan arī sabiedriskas un privātas aprūpas iespējas. Arī iestādes, arī reliģisks uh, ievirs iestādes vai arī tāda tā kā um, tādas apvienības, kur mm, ģimenes apvienojas, uh, lai palīdzētu uh, veikt šo darbu, vai arī uh, invalīdi paši apvienojas. Un cik zinu, tad uh, dažos, atsevišķi, dažos gadījumos šī sadarbība ir ļoti veiksmīga. Savukārt aktīvi jārīkojas tajos gadījumos, kad šis darbs netiek veikts uh, pienācīgi. Tas, par ko esmu norūpējies, ir um, šī pieeja un šī doma, ka tas ir nelegāli, ja Eiropas Savienība palīdz vienā no uh, šīm jomām, proti šīs aprūpas iestādes, uh, palīdzību, kas sniegs sniegta ģimenē, un uh, to invalīdu integrācija kuru vēlme un iespējas paredz šādu integrāciju. Mūsu izaicinājums ir tāds, ka mm, mums nevis vien pret otru šīs iespējas jāspēlē, bet gan visas šīs trīs iespējas ir jāapvieno, jo, protams, var būt tā, ka kādā no šīm jomām ir kāda ļaunprātīga izmantošana vai ne reiz attieksmi, bet ne jau tādēļ, ka ir šādi pārkāpumi, mums jāignorē fakts, ka ir tādi ļoti veiksmīgi darbības piemēri. Mēs nedrīkstam izslēgt nevienu no šīm pieminētām iespējām, lai dotu priekšroku kādai citai. Tas ir mans viedoklis, un es domāju, ka lūgumraksts, ar kur mēs šeit strādājam, ir skārs ļoti nozīmīgi jautājumi, tādēļ svarīgi ir, lai šis lūgumraksts paliktu atvērts, lai komisija informētu mūs par to, kas ir paveikts viņu kompetences jomā. Tagad nākamais runātais paškas. Paškas kungs. Šerkolīgi, je ne connais pas le mécanisme de... Es uh, nezinu, kāds ir šo uh, sociālo uh, iestāžu darbs ne Ungārijā, ne Rumānijā, ne Bulgārijā. Bet uh, Eiropas komisija ir izvērtējusi uh, sociālo uh, iestāžu uh, pakalpojumu Slovākijā un noteikusi arī labās prakses piemērus. Mūsu valstī mēs, uh, protams, varētu darīt ko vairāk invalīdēm. Es esmu uh, pārliecināts, ka Slovākijas valdība izmantos visus labās prakses piemērus, lai uzlabotu pakalpojumus un aprūpi, kas ir sniegta um, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Paldies! Paldies, nākošais runātais Jārkungs! Jā, paldies priekšstādātājs kundze, paldies arī lūgumraksta iesniedzējiem, jo es domāju, ka mēs visi esam viensprāts, ka šie lūgumraksta iesniedzēji ir pievērsušies ļoti nozīmīgam jautājumam. Un iepriekšēji runātāji arī to jau uh, uzsvēra. Ja mēs runājam par sabiedrību, tad sabiedrība arī mainās. Uh, mainās attieksme sabiedrībā attiecībā uz cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte. Kā jau tika teikts, agrāk viņus tā kā izstūm un tagad gribam viņus integrēt sabiedrībā. Arī mans pārstāvētajā valstī ir ļoti veiksmīgas darbības piemēri. Nu, piemēram, šādiem cilvēkiem dot iespēju uh, skolā, pavisam normāli iet skolā, jo tas ir pirmais punkts. Uh, attīstībai. Protams, ka ir arī dažādas uh, iespējas un dažādas pakāpes. Arī es esmu par to, lai šis lūgumraksts paliktu atvērts un lai mums būtu iespēja eh, no nu, tādam tā kā monitoringam, jo parasti patiesība ir kaut kur pusceļā starp viedokļiem. Un ja nu mēs uh, tā gribam, tad nu praktiski ir trīs iespējas, kā Uh, šādus cilvēkus ar īpašām uh, vajadzībām var uh, integrēt. Nu, pirmā iespēja ir ģimenei. Protams, ka vislabāk ir, ja tas ir iespējams ģimenei, bet ir jāsniedz valsts atbalsts. Otra iespēja - dot viņiem iespēju dzīvot pašu dzīvoklī, nu, proti nodibināt pašiem savu eksistenci Vācijā. Ir tāds modelis palīdzība dzīvošanai. Nu, no vienas puses cilvēki ir patstāvīgi, bet var arī saņemt palīdzību. Nu, tā nav tāda sociālās aprūpas iespēja, bet, nu, vismaz ir tāds, nu, tāda, tāda iespēja, kur var sniegt palīdzību iestādi. Un trešais, tāda būs arī un pastāvēs tāda uh, aprūpas iestāžu uh, darbība. Atsevišķos gadījumos tas tā ir, būs, un tam ir, tām ir jāpastāv. Nu, dzīve nav melnbalta, uh, vienmēr ir kāds risinājums. Uh, kaut kur pusceļā starp abām krāsām, bet tiem cilvēkiem, kuriem ir fiziski, um, fiziski nespēja kādu, viņiem ir jādod iespēja iesaistīties um, sabiedrības dzīvē. Un es domāju, ka um, nu, nebūtu pareizi slēgt šo uh, logumu rakstu. Un runājot par tādu monitoringa iespēju, es gribētu ne tikai tās dalībvalstis iesaistīt, kuras ir uzskaitīts lūguma rakstā, Tas ir uzdevums Eiropas Savienībai kopumā, un arī attieksmes izmaiņas notiek visur. Tādēļ monitoringa izpratnē domāju, ka ir saprātīgi atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu un pat paplašināt šo jautājumu, nododot šo jautājumu arī monitorēšanu atbilstošai atbildīgai komitejai. Un es domāju, ka mums ir jāseko lietas attīstībai, lai, lai nu, iespējamā. Uh, veidā tos, tās, tās pārmērības kādas rodas, lai tos tad izskaustu. Paldies! Vágó kungs, vienu minūti. Köszönöm szót, elnök asszony. E, igen, itt e, menet közben. E, Priekšstādājs kundze, es pat tiešām vēl gribu teikt to, ka šī laika, šajā laika brīdī mēs runājam ar kolēģiem, ja šo monitoringu varētu tiktu uh, izplatīta uz visām valstīm, tad arī es atbalstītu to, lai šī slogumraksts uh, paliktu atvērts un lai mēs varētu vērtēt un skatīties, kā mēs varam sadarboties ar komisijas juridiskajiem dienestiem šajā jautājumā. Uh, Un nākošo mēnešu laikā tad mēs varam paraudzīties, vai padome maina savu attieksmi. Domāju, ka mūsu kolēģi visi piekritīs tam, ka a, kopīgi rīkojamies. Paldies. Minūto per la replika. Nākošais runātājs a, viena minūte lūgumrakstiesniedzēš. Paldies par visiem komentāriem. Atbalstot lūgumrakstu, ko es sadzirdēju, kad jautājums tiek runāt, kad visvairākam, eh, vislielākam individualitātēm, kad ir vajadzīgas iestādes, un mēs cīnāmies, ka tā nav, kad cilvēks nav jāatšķir no sabiedrības un spiest dzīvot kopā, tāpēc, kad viņam ir augstāks pakāps invaliditāte. Tas ir pārkāpums pamat cilvēktiesībām. Neviens no mums negribētu būt atšķirt no sabiedrība, mēs gribam būt kopā ar citiem cilvēkiem. Viss ir atkarīgs no atbalstu un atbalsta veidu, kas tiek dots cilvēkiem, lai viņi varētu funkcionēt un dzīvot savā sabiedrībā, neskatoties uz invaliditātes pakāpi. Paldies! Paldies visiem par šo, pār, šīm pārunām. Es domāju, ka šis lūguma raksts ir pacēls daudz jautājums. Ir vienprātība, vēlme atstāt šo lūgumrakstu atvērtu, un es domāju, no mūsu viedokļa mums vajadzētu uzrunāt valsts iestādes, kas ir minētas, un lūgt atbildi par sūdzībām, kas ir minētas lūgumrakstā, un kāda sistēma, kas ir izmantot valsts tiesību aktos, un lai palīdzība tiek dota tiem, kam ir īpašas vajadzības, un liekas, ka tiesība akti ir pretēji vienodām, vienodām, vienādām priekšrocībām. Bija konkrēta sūdzību par nepareizi izmantošanu, struk, izmantot struktūra fondu, un es domāju, tā ir, tas ir budžeta komitejas jautājums. Un tātad mums ir jāuzzina, vai tik izmantot struktūra fonda šajā sūdzības gadījumā. Un tad budžeta komiteja ir arī ir iesaistīta persona un nenākt par ļaunu, lai pārskatītu caurskatamību struktūra fondu izmantošanu viņa kompetences sfērā. Ir vairāk veidi, kā parlaments var palīdzēt, un es domāju, tas iedrošinās lūgumu rakstītāji, un tas ir līdzīgs kā Ždanakas kundzes runa par pretdiskrimināciju, un to var atgriezt darbkārtībā un tas ir arī ļoti labi atgādināt citām komitejām. Un paldies jums un ejam tālāk. A, vēl jautājums Jārkungs. Es gribētu tikai vēlreiz izteikt savu priekšlikumu. Tas ir viss pareizi, ko jūs teicāt, bet es gribētu to ne tikai uh, ierobežot ar tām valstīm, kādas ir pieminētas šodien lūgumrakstā, bet paplašināt to uh, uz visām valstīm, un tā ir eiropeiska diskusija, un tad būs diskusija kopumā, un tā varbūt arī palīdzēs uh, konkrētiem valstīm. Nu, tad jautājums ne tikai tajās valstīs, kuras uh, ir uzrunājuši lūgumrakstu iesniedzēji, bet visās valstīs es. Es domāju, ka to kā komiteja varam, un mums jāizmanto mūsu tiesības. 28. atvainojiet, 28. valstīs. Uh, nu, vien, vienkārši es lūdzu tad paplašināt šo aptvērumu. Se siete d'accordo, facciamo una richiesta su tutta. Jā, labi, piekrīt. Piekrīt, tad mēs tiešām to uh, paplašināsim un iekļausim aptvērumā visas valsts liels paldies. Un līdz ar to turpināsim ar. 9. punktu 279 slīpsvītra 212 iesniedz Ungārijas valsts piedarīgais IT par invaliditātes pensiju reformu Ungārijā. Lūguma raksta iesniedzējs pats nav zālē, tādēļ vārds komisija atbildē. EU legislation concerning the right of person with disability is quite limited. Direktīva, kas šajā sakarā ir aktuāla, ir tā kas aizliedz uh, diskrimināciju pret cilvēkiem nodarbinātības jomā, tā skaitā invalīdiem. Kompetence vai atbildība par eh, šīs direktīvas īstenošanu piekrīt eh, dalībvalstī, un viņas arī ir atbildīgas par to, kā sociālās drošības sistēma ir veidota, tad viņi paši nosaka, kas un cik daudz saņem šos sociālos e, pabalstus, tā skaitā invaliditātes pabalstus. Komisija no savas puses, protams, ir neapmierināta ar to situāciju, kāda ir eh, sanākusi Ungārijā. Uh, bet eh, Eiropas Savienības tiesība akti tieši neregulē dalībvalstu sociālās drošības sistēmas, un tāpēc komisija nevar uh, sniegt nekādus papildu komentārus saistībā ar šo lūgumu rakstu. Paldies! Vārds Gēnce kungam, lūdzu. Működik. Eh, most magyarul beszélnék. Ja, es runāšu ungāru valodā. Problēma, ar kuru saskaramies, tā ir nacionāls kompetences. Eh, problēma tas ir nacionāls kompetences jautājums, eh, lai arī šis lūgumraksts ir eh, pamatots. Situācija Ungārijā ir tāda, ka invaliditātes pensiju sistēmas reforma tika veikta 20. decembrī. Nacionālā asamblēja pieņēma likumu par šīs pensijas pārveidi, proti par sociālo pabalstu. Un nākošo gadu laikā tas arī stājās spēkā. Un sagatavošanās darbs bija veikts tikai desmit dienu laikā summa, naudas summa praktiski nemainījās tiem, kam, kas bija jaunāka gada gājuma, bet tiem, kam bija 55 gadi vai vairāk, problēma bija tāda, ka pensija, kas bija saistīta ar noteiktām garantijām, vairs nebija iekļauta šajā jaunajā sociālās aprūpas sistēmā. Līdz ar to summas, ko saņēma šie cilvēki, samazinājās, eh, jo bija jāmaksā arī eh, nodokļi, mainījās nodokļu sistēma. Līdz ar to tā ir nu, tāda iespējama sociālo pabalstu samazināšanās. Runa iet par eh, iemaksām, kādas tiek uh, prasīts, un arī no otras puses pabalstiem, kādi tiek sniegti. Tiek veikt arī uh, kontrols pasākumi, ja, nu, ja piemēram, uh, cilvēks neierodas uh, šādos, uh, šādās uh, iestādēs, lai uh, parādītu savu klātbūtni, tad dažkārt arī um, samazinās uh, pabalsti Savukārt cilvēki saņēma vēstules, kas viņus informēja, ka pensijas tiek pārveidotas par pabalstiem. Līdz ar to nebija arī nekādas iespējas to apstrīdēt. Nu, respektīvi, cilvēki vienkārši tika informēti. Bez tam tika pārtraukts izmaksāt dažādus citus pabalstus, nu, piemēram, palīdzības maksājums ceļojumam vai arī atsevišķos gadījumos attiecībā uz darbu. Bet, ja mēs to vērtējam, tad redzam, ka ir no nu, tāda no, nu, savā ziņā eksistējoša barjera. Juridiskā drošība nosaka to, ka nu, nedrīkst pārtraukt uh, kādu maksājumu, nu, vienkārši pēkšņi. Uh, Uh, to neaizvietojot ne ar ko citu un uh, notiks satojošais. Eiropas uh, kopienas tiesa lēma, ka ka nu praktiski šis, šīs izmaiņas proti uh, izmaiņas, piemēram, attiecībā uz uh, tiesnešu darbu. Līdz šim um, viņi varēja strādāt līdz 70 gadiem un pēc jaunās likumdošanas līdz 62. Proti, uh, nu, nebija tādas pat iespējas sagatavoties šim uh, lēmumam un arī, nu, nekāda iespēja nebija cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām uh, sagatavoties šādai situācijai, proti atkrita noteikti pabalstu maksājumu veidi, un jāsaka, ka šis sociālo pabalstu apjoms samazinājās. Tā tad bija daudz tāda atsevišķa atbalsta maksājuma, kas vienkārši atkrita un nebija iespējas to apstrīdēt. Tātad es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs. Dalību valstīm ir tiesības definēt pensiju uh, sistēmu un sociālo maksājumu sistēmu, bet tā uh, problēma, ar ko mēs saskaramies, ir ne tikai, ne tikai pensija problēma, bet tiesisks valsts un juridiskās drošības uh, jautājums. Lūgumraksts iesniedzējs nav zālē. Un uh, līdz ar to uh, vienkārši gribu vērst jūsu uzmanības to, ka viņš nevarēja ievarasties. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Martīnes Martīnes kungs. En la, en la intervención que yo he tenido an... Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Pēdējā lūgumrakstā, par kur es izteicos, es teicu, ka viena no labākajām lietām, ko savā zemē, Spānijā, pēdējo piecu gadu laikā esmu pieredzējis, ir tā sauktais likums par neatkarību, un tur ir paredzēta virkne instrumentu, ne tikai pensijas, eh, ma maksājumi, lai nodrošinātu, ka cilvēki, kas ir atkarīgi no citu palīdzības, varētu dzīvot cieņpilnu dzīvi. Un šis likums, kas ir eh, kļuvis par tādu stūrakmeni, Eh, citu politiku izstrādē Spānijā. Varbūt nebija tāds ļoti augstsirdīgs. Protams, ka viņš ir jāturpina vēl arī izstrādāt. Kolēģe jau atsaucās arī uz to, ka ekonomiskā krīze nedrīkstētu mazināt progresa rezultāts, kas jau ir sasniegti dažādās valstīs, lai nodrošinātu, ka mēs tiešām aizsargājam tās grupas, pret kurām tradicionāli ir slikti izturējušies. Un tiešām bieži vien tās ir cilvēku grupas, kas ir atkarīgi no citu palīdzības, kā piemēram invalīdi. Protams, ka mums ir jāatbalsta arī tie, kas par viņiem rūpējas. Es uzskatu, ka tas ir ļoti nopietnas jautājums. Mans ieteikums arī būtu paturēt šo lūgumrakstu atvērtu, un komisijai būtu jājūt nepieciešamība veikt uh, papildu izpēti, lai noteiktu, cik lielā mērā ekonomiskā krīze ietekmē pensijas un pakalpojumus citus instrumentus, ko esam īstenojuši savās valstīs. Kā tas ir skāris mūsu mērķa grupu. Bet komisija tiešām varētu varbūt veikt šādu padziļinātu izpēti, ko dalībvalstis dara, kādā veidā tā, to dara pēdējo 3-4 gadu laikā, kuri bijuši samazinājumi izdevumos. Es domāju, nav bijis nevienas valsts, kurā nebūtu bijis zināms regress šajā jomā pēdējos gados. Un tad mums būtu jāanalizē, kā un kas ir jādara, lai aizsargātu šīs uh, cilvēku grupas mūsu sabiedrībā. Centieni, lai mazinātu šo cilvēku ciešanas, tieši invalīdu ciešanas, ir, protams, ļoti svarīgi, ka mums ir politika, ko mēs izstrādājam savās dalībvalstīs, eh, kas palīdz risināt situāciju, kas to uzlabo, bet te pašā laikā tiešām uzskatu, ka komisijai būtu jāveic papildu izpēte eh, šīs situācijas analīzē. Jautājumi, kas ir visiem mums ļoti, ļoti svarīgi. Mēs runājam par vienu mazu aspektu šeit tikai, bet es domāju, ka mēs visi zinām, kādu sabiedrību mēs vēlamies Eiropas Savienībā redzēt. Paldies! Pāgākungs nākošais. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es piekrītu šiem principiem un piekrītu arī Martīnes Martīnes kunga teiktajam. Tas ir ļoti nozīmīgs viedoklis un pieeja, kādu uh, mums vajadzētu um, ievērot. Bet man liekas, ka jums nav pietiekami daudz informācijas un arī uh, um, ziņu par Ungārijas uh, sociālās uh, aprūpes uh, principu. Es negribu vērtēt logumrakstu iesniedzēju situāciju, bet es domāju, ka nu nav vēlreiz uh, jāpārbauda uh, šis šī situācija un nav vēlreiz jāpārbauda nodokļa maksātāju iemaksas. Bet tā ir taisnība, ka pēdējo 15-20 gadu laikā ir attīstījies jauns sektors, un tas ir, tas tagad ir mainījies. Ungārijas situācija tas skar invaliditātes pensijas. 30, 40, 50 gadus kādu vecumā bija iespēja doties pensijā, saņemt invaliditātes pensiju, un bieži vien šie cilvēki turpināja strādāt neoficiāli. Ungārijas valdība ir pievērsusies šai situācijai, valdība ir konsultējusies ar dažādiem mediķiem, ar lietpratējiem. Ir uh, izvērtēta statistiskā e, informācija. To ir e, eksperti un mediķi apstiprinājuši. Un 2010. gadā to cilvēku uh, skaits, kas saņēma invaliditātes pensiju katrā vecuma grupā, Ungārijā bija augstāks nekā vidējā rādītāja Eiropā. Es nedomāju, ka tas ir juridiskās drošības vai uh, tiesisks valsts jautājums, jo mums Ungārijā ir demokrātiskas uh, iestādes, un kā tas tika pieminēts, Eiropas uh, kopiena tiesa ir pievērsusies šiem jautājumiem un ir jau uh, vērtējusi par un pret argumentus. Līdz ar to es ne, nedomāju, ka peti komitejai vajadzētu izskatīt šos jautājumus un šādā izpratnē vērtēt tos. Un tagad kā jurists un nevis politiķis teikšu to, ka uh, ES neierobežo dalību valstu kompetenci attiecībā uz sociālo sektoru. Tie ir nacionālie uh, risinājumi un nacionālā likumdošana, kas nosaka, kādas ir invaliditātes pensijas vai sociālo maksājumu apjoms. Eiropas Savienībai ir uh, ierobežota kompetence šajos jautājumos, it īpaši par uh, naudas uh, maksājumu apjomu. Ir ļoti skaidrs, ka šo uh, lūgumu rakstu jāslēdz, jo tā, jo mēs nesam kompetenti šajā uh, jautājumā. Konkrētā gadījumā lūgumu rakstu iesniedzējs var vērsties ES. Uh, uh, kopienu tiesā, un ja būs juridiska problēma, tad tas būs adekvāts risinājums. Paldies. Paldies, uh, Konzes kundze, viena minūte. Atvainojiet, pat mazāk par vienu minūti. Atvainojiet, uh, es gribētu atbildēt manam ungāru kolēģim. Situācija, uh, kas uh, ir Ungārijā, ir tāda, ka tās iedzīvotāju grupas, kas saskars ar uh, problēmām sociālajā jomā, ir nu, tādā situācijā, kas pat ir necienīga. Mans kolēģis teica, ka nu, tie ir cilvēki, kas uh, saņem uh, nepamatoti maksājumus. Nē, tie uh, ir uh, uh, cilvēki, kas saņem šos invaliditātes maksājumus. Viņus uh, bieži sauc par pat krāpniekiem. Konstitūcija ir mainījusies, vārs partija ir uh, mainījusies. Un, uh, pie varas esošie saka, ka varētu būt pat noziegums, ja nav noteikts dzīves vietas. Nu, tas ir necienīgi. Tāds, tādu gadījumu ir daudzi, praktiski sērija veida. Nu, runa iet par to, ka tiesības, kādas bija, tiek atņemtas. Paldies! Jo, uh... Paldies! izskatās no pārunām, kad vairākumu runātāji ir ieteikuši slēgt šo lūgumu rakstu. Es domāju, mēs varam vēl prasīt komisijai vēlreiz, lai komisija izskatītu, kādi ir efekti, kāda, kāda ef, kāds efekts ir šī ma, samaks, samazinājuma ir darījis kādu cilvēku tiesībām un pensijām. Tas jau ir noticis daudzās valstīs, un tātad komisija nevar atteikties un teikt, ka viņiem nav atbildība šajā jautājumā. Uh, valsts tā kā manas, pie Itālija, ir veikusi pensijas reformas. Un tas ietekmē cilvēkus. Mēs nezinām, cik cilvēks, bet mēs zinām, ka pilsoņi ir atstāti bez pensijām, pēc šī jaunā tiesība akta, jo tur bija spiediens no Eiropas komisijas, tātad es domāju, ka komisijai ir atbildība un viņa ir arī kompetents vēlreiz izskatīt šo jautājumu. Es aicinātu Eiropas komisijai nodot mums detalizētu dokumentu atbildot jautājumus, kas ir pacelt šajā debatē. Tātad pašreiz atstāšu lūgumu rakstu atvērtu vai varam iet tālāk uz desmito punktu dienas darbkārtībā par tiesībām cilvēkiem ar individualitāti strādāt algot darbu. Paldies, es esmu Lorenzo Toto un es pateicos par šo iespēju uzrunāt jūs. Paldies, ka jūs izskatāt man lūgumu rakstu. Es gribētu paskaidrot savu lūgumu rakstu. Cilvēki ar īpašām vajadzībām vajadzētu būt resursi Eiropā. Cilvēki, kas, kam ir īpašības vajadzības, uh, viņiem ir grūti uzturēt savas tiesības, sabiedrība nenovērtē cilvēks ar invaliditāti darba tirgū. Tā ir nepieņemama pieeja, un tas ir daudz, attiecas arī uz daudziem darba devējiem, kas nepieņem darbā cilvēks ar invaliditāti. Itālijā ir tiesība akts, kas nepieprasa, lai darbdevēji pieņem darbā cilvēks ar invaliditāti. Krīzes laikā firmām, kam ir problēmas, nepild savus pienākumus un ļoti nopietnā gadījumā daudz firmas, kas nodarbina cilvēks ar invaliditāti, diskriminē pret viņiem un izmanto krīzi, kā iemeslu nepieņemt darbā cilvēku ar īpašām vajadzībām. Itālijā ir 750 tūkstoši cilvēki, kas ir reģistrēti kā invalīdi un kam ir tiesības strādāt, bet 80% no šiem cilvēkiem ir teikuši, ka viņi ir pieteikušies darbam, bet nav atraduši darbu. Un 50 līdz 70% pamatojoties uz apvienoto valsts, ap, apvienoto nāciju datiem, ir bezdarbnieki attīstītās valstīs. Kad viņi piesakās darbam, tad viņiem pasaka, kad viņiem paziņos, tas nav apmierinoši. Lisabonas stratēģija par izaugsmi, ko veicināja Eiropas Savienība, minēja, kad vajadzētu būt vairāki darbi invaliditāti, kad viņiem vajadzētu dot iespēju piedalīties sabiedrībā un strādāt algot darbu, bet nodarbinātais ne, uh, nenodarbinātības bezdarbs invalid, invalīdiem ir palielinājies. Itālija nav transponējusi direktīvu jo šīs direktīvas liktu darbdevējiem rast risinājums, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām var būt pieejami darbi. Itāļu tiesība akti nesatur šādu vajadzību darbdevējiem nodarbināt invalīdus. Ap 2011. gada aprīlī komisija nolēma sākt procedūru ko Eiropas kopienas tiesā, un kad šis direktīvs nav transponēts, ir radījis milzu darbu zudumu, un es domāju, ka tas ir dalību valsts kompetencē, kad Itālijai būtu jātransponē šo direktīvu. Bet es gribu uzsvērt, kad sakarā ar informāciju, kas mums ir, tad mums ir pienākums gan institucionāls, gan morāls aizstāvēt cilvēks ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Viņi cīnās katru dienu ar vienaldzību un netaisnīgumu. Tas ir sāpīgi, tas ir grūti izdzīvot šādos apstākļos. Tas ir ļoti grūti paskaidrot, kāda ir dzīve ratiņkrēslā, bet es gribu pateikties jums. Paldies! Eiropas komisija. Lūdzu, Elārio procedūra. Šajā lūgumu rakstu, es izteikšos itāliski. Direktīvas 207. Direktīvas par nodarbinātību, cilvēku par invali, īpašām vajadzībām darbietā piektais pants runā, kad darbdevējām ir jāsar, jāroda apstākļus, lai cilvēki ar invaliditāti var pildīt darba pienākums un karjeras izaugsmi. Komisija ir sākusi pārkāpumu procedūru pret Itāliju, jo komisijas viedoklis dalībvalsts nav izpildījusi piekto pāntu direktīvā. Komisija to apstiprināja aprīlī 2011. gadā. Procedūra vēl turpinās, un ja Itālija tiek uzskatīta, ka ir pārkāpus Eiropas Savienības likumu, tad būtu jāpieņem valsts tiesība akts, un arī septītais pants direktīvā nosaka, ka dalībvalstīm ir jāveic mērus, lai kompensētu par problēmām, kas, kas rodās no invaliditātes, tas ir pozitīvās darbības, nav specifiska vajadzība, kā būtu jāmaina darba tirgus, kā rakstīts 2078. Tātad kompetences ir dalībvalsts laukā beigās ap, ap, komisija saprot, kādas ir problēmas ar invaliditāti Itālijā un apstiprina, ka šīs lieta ir dalībvalsts kompetencē un par direktīvu 2078. Kas vēlās izteikties? Martīnēs kungs lūdzu. Kā jau jūs varat saprast, es domāju, ka mums ir jāizsaka vienotība par to, ko ir teicis lūguma rakstītājs, kad ir jāatrod risinājums un mēģināt palīdzēt iesniedzējiem. Te ir skaidri, jo mēs runājam par Eiropas kopienas tiesu. Mēs gaidām viņu lēmumu jau divus gadus, ko komisija var darīt, lai būtu atbildi no kopienas tiesas. Cit neko nevar darīt. Te nav milzīgas izmeklēšanas, un komisija jau ir teikusi, mēs zinām, ka Itālija nepild savus pienākumus no direktīva, kas ir izteikts direktīvā. Vienīgais, ko mēs varētu darīt, ir lūgt itāļu iestādi, varas iestādēm, varbūt priekšsēdētāji var nosūtīt vēstuli itāļu iestādēm, izsakot mūsu pārsteigumu un mūsu nesaprašanu ka situācija turpinās tik, ir, tik daudz gadus un ka nav atbild no tiesas divus gadus, tas arī nesaprotam. Es domāju, ka parlamentā tā ir laba lieta, ka Eiropas Savienība ir uzstādījusi vienots standarts, lai cilvēki ar invaliditātēm būtu pieeja darba tirgs. Un daudzās jomās, kur mēs runājam par šo, mēs katru dienu sastopamies ar dažādu pakāpēm, invaliditāti, ar cilvēku ar, ie, ar īpašām vajadzībām, un viņu darbs ir ļoti apmierinošs, pilnīgi apmierinošs. Es domāju, ka Eiropas parlamentā ne visi kolēģi tu varbūt to apzinās, bet mēs pazīstam šos cilvēkus, un mēs varam tikai izteikt savu apmierinātību ar viņu darbu, un mēs esam ļoti laimīgi, kad mēs nekļūdījāmies pieņemot šos standarts. Mēs ne par, par labdarību, mēs gribam dot darbu tādiem individiem, kas var pildīt savus darba pienākumus, un tā tad es domāju, priekšsēdētais kundze, būtu ļoti korekti, ja mēs nosūtītu tiesai vēstuli, lai tiesa atbildētu un nodarbotos ar šo jautājumu, jo tas ir tuvu mums visiem. Paldies, mēs Jārkungs. Auch, auch. Jā, un papildus teiktiem es arī gribētu lūgt, lai komisija uh, vēlreiz pēc līguma uh, pārkāpuma procedūras aicinātu uh, komisiju ievērot uh, direktīva 2078. Sakarā šo direktīvu darbdevējiem ir jāveic uh, uh, īpaši pasākumi, lai nodrošinātu uh, iespēju iesaistīties darbā un veidot karjeru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un komisija tieši uz to arī atsaucas un saka, ka Itālija šo direktīvu nav pilnībā transponējusi. Uh, manā izpratnē ir pilnīgi skaidrs, ko lūgumraksts iesniedzējs prasa Un tādēļ jebkuras struktūras trūkums ir jānovērš, un tā ir uh, dalībvalsts kompetence, bet uh, šīs direktīvas netransponēšana ir iemesls, kādēļ Itālijai vajadzētu skaidri pateikt, ka tā ir jāievēro. Un es gribu, nu, praktiski pat negodīgi ir tā, ka nu, tā jau nav tikai direktīva, kur, nu, varbūt. Uh, taktiski būtu uh, izdevīgi uh, to uh, nepārāk ātri transponēt. Šeit mēs runājam par sabiedrībā vājākajiem, tādēļ aktīva darbība ir īpaši nepieciešama, tādēļ šo, uh, šo lūgumu rakstu vajadzētu atstāt atvērtu un aicināt Itāliju pilnībā transponēt šo direktīvu. Paldies. Sì, do la parola al firmatario per un minuto per la replica. Vi ringrazio tutti. Io mi auguro. Jā, došu vārdu. Atbildēju Paldies, sirsnīgs paldies, un es lūdzu tos, kas līdzīgi man cieš no invaliditātes un uh, dzīvo dažkārt absolūtā klusumā, netiek uzklausīti, lai jūs uh, mani un man līdzīgos uzklausītu. Es uh, gribu, gribēju jums tikai pastāstīt par notiekošo un ceru, ka tas palīdzēs arī visiem tiem, ko uh, šī problēma skar un tām ģimenēm. Uh, kas ir ap šiem cilvēkiem. Nu, nav pietiekam tikai pateikt, ka tā ir dalība valsts kompetence, jo kā dalība valsts to ir tik ilgi atstājusi neatrisinātu. Un es ceru, ka jūs izskatīsiet šo jautājumu ne tikai manā gadījumā, jo es esmu atsevišķa persona, bet ir tik ļoti daudz cilvēku ar īpašām vajadzībām, kuriem ir nepieciešams jūsu atbalsts un jūsu spēkos ir mainīt situāciju, jo cilvēkiem, kas cieši, tas tiešām ir tāds neizturam eh, sarežģīts laiks. Cilvēkiem ar invaliditāti vai īpašiem vajadzībām nav laika gaidīt, eh, un šīs ārkārtīgi uh, ilgās uh, tieslietu dzirnas un birokrātija, kamēr tā smaļ, tas ir ārkārtīgi sarežģīti tiem, kam ir visvājākie sabiedrībā, to jūs zinat tieši tāpat kā es. Uh, Līdz ar to cilvēks ar invaliditāti soda divreiz, ne tikai slimības dēļ, bet arī nepalīdzot vai nesniedzot uh, viņiem iespēju uh, labākai dzīvē. Es ceru, ka ar šo lūgumrakstu panākšu pozitīvu attīstību. Es tiešām ceru, lai jūs pievērst uzmanību šim jautājumam un lai situācija mainītos. Vēsture vienmēr sāk mainīties, uh, sparot uh, nelielus soļus. Es tiešām negribu dzirdēt tikai to, ka tā ir tikai dalībvalsts kompetence. Šeit, nu, vajadzētu rīkoties, nu, gluži tā kā, teiksim, tādam, tā kā ģimenes loceklim kā ģimenes tēvs teiktu savam ģimenes loceklim un teiktu, nu šeit ir aktīvi jārīkojas. Eiropa taču ir viena liela saima. Mēs runājām par vērtībām un par to, kas mūs vienā un atšķir. Un visiem tiem, kas cieši, ir jāpalīdz. Nu, ne tikai tādēļ, ka es pats cieši, bet tādēļ, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas smagi cieši. Un vēlreiz sirsnīgs paldies, paldies jums visiem, un gribu teikt paldies par šo iespēju. Jūs tiešām man ļoti palīdzējāt, un tā ir liela dāvana. Pirmo reizi ierodos Briselē, un tas man ļoti iespaido. Paldies, paldies uh, Lorenzo Torto kungam, paldies arī jums, par, paldies par jūsu vārdiem, un uh, esmu itālieti, un gribu teikt, ka uh, arī man ir ļoti žēl, uh, ka Itālija tieši tā rīkojas. Esmu arī kā nacionālā parlamenta deputāta strādājusi, ir bijušas dažādas likumdošanas iniciatīvas, lai mainītu situāciju, bet tās nav īstenotas. Tas nav pieņemam. Eiropas Savienība un arī Eiropas komisija ir kontrolējusi situāciju un ievadījusi līguma pārkāpuma procedūru attiecībā uz mūsu valsti, jo atbilstošā direktīva nav īstenota. Eiropas līmenī mēs varam uzdot jautājumu, kādēļ procedūra, kas 2007. gadā ir sākta, 2013. vēl nav noslēgta, un ko tad vispār dod Eiropas komisijas aktīva rīcība šādos gadījumos, ja tas nevainagojas ar rezultātiem, kā jūs jau to pieminējāt. Tas tiešām ir ļoti nozīmīgs faktors, laika faktors. Arī daži uh, kolēģi to pieminēja. Mēs vērsīsimies Eiropas kopienu tiesā un arī sastādīsim vēstuli lūdzot uh, šīs uh, procedūras ātrāk izskatīšanu, šīs sūtības ātrāk izskatīšanu. Šajā konkrētajā gadījumā mēs vērsīsimies pie komisijas ar lūgumu uh, jāvērā termiņus un pātrināt termiņu un jautājumu izskatīšanu, un to var uh, attiecināt uz visām pārkāpumu procedūrām. Nu, nav iespējams tā, ka dalībvalsts vienkārši nereaģējot uh, turpina uh, neievērot uh, noteikumus, ja pret valsts tiek ievadīta uh, pārkāpumu, uh, līguma pārkāpumu procedūru, tad tas ir ļoti nozīmīgs nodarījums un to nevar ignorēt. Paldies. Paldies, līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izskatīts un mēs pievērsīsimies nākošajam. Tas uh, būs Makmilana Skota kunga. Uh, sagatavotais jautājums lūgumrakstu komitejas 2012. gada darbības pārspakts, pirmais pārskat izskatīšanas posms. Paldies, priekšsēdētājs. Kundze, tiešām esam sagatavojuši darbības pārskata priekšlikumu par lūgumrakstu komitejas darbību 2012. gadā. Komiteja ir nodrī, nodrošinājusi iespēju arī pilsoņiem iesaistīties mūsu darbā. Par to mēs dzirdējām arī šorīt no rīta sadarbībā ar parlamentu, komisiju un, pils, un padomi. Esam īstenojuši kopīgas aktivitātes kopā ar eh, nevalstiskajām organizācijām. Un šī gada pārskats fokusējās uz galvenajām lietām, ko mēs esam darījuši, aizsargājot vīdi, aizsargājot pamatiesības un citas aspektus, kas ir svarīgi sabi pilsoniskajai sabiedrībai. Un eh, es vēlētos eh, pievērst uzmanību dažiem punktiem. Pirmām kārtām, eh, neformālās darba grupas izveide, attie, runājot par īpašuma tiesībām Spānijā. Mēs izskatījā, es izskatīju arī pats vairākas, vairākus lūgumrakstus saistībā ar Spāniju un Portugāli un īpašuma tiesībām šajās valstīs. Uh, Briselē mēs tikāmies ar Spānijas ministrijas eh, pārstāvjiem un eh, mēs esam eh, arī īstenojuši faktu vākšanas misiju. Pagājušajā gadā tika atklāta Eiropas pilsoņu iniciatīva. Komisijai bija būtiska loma šeit, viņa rīkoja virkni sabiedrības apspriežu un iesaistīja atbildīgās komitejas 2011. Ga, 11. gada pārskatā mēs redzējām, ka pamattiesība aizsardzība veido lielāko daļu no lūgumrakstiem. Lībe komiteja arī strādā ar eh, šiem te jautājumiem, un viņi norādīja tieši uz diskriminācijas, pamatojoties uz reliģiju, eh, seksuālo orientāciju, dzimumu, uh, E, aspektiem un to, ka šīs lūgumraksts, lūgumraksti ir ļoti būtiski. Līdzīgi kā jūs priekšsēdētājs kundze esat norādījusi, nesen saņēmāt petīciju par e, Pagājušo gadu jūs saņēmāt petīciju ar 2,5 miljoniem pārakstu, kas bija pret akta uh, Eh, tiesību aktu. Tam sekoja plašas sabiedriskās diskusijas. Eh, jūnijā bija diskusijas arī mūsu institūcijās. Un eh, tad arī šis process tika apstiprināts. Tāpatām bērnu tiesību jautājumi ir bijuši mūsu dienas kārtībā, un domāju, ka tiem ir jātiek, jābūt iekļautiem arī mūsu pārskatā. Pilsonība ir ļoti būtisks jautājums. 12. un 13. gads ir veltīts šiem eh, jautājumiem un esam analizējuši arī to, kā ekonomiskā krīze ir ietekmējusi mūsu pilsoņus. Protams, ka vide vienmēr ir stūrakmēnes ziņojumos. Uh, Atkrituma pārstrāde ir bijusi aspekts, ko mēs esam analizējuši. Mums ir bijuši lūguma raksti par e, to, kā dažādi projekti slik, negatīvi ietekmē vidi, to starp arī manā valstī. 24. aprīlī es ceru, ka varēšu jums sniegt e, priekšlikumu ziņojumiem Eh, tiesība aktam, kas būs, kas būs pieņemts eh, vēlāk 2013. Eh, gadā. Protams, ka šis ir tikai darba uh, variants mūsu uh, darbības pārskatam 12. gadā. Tur vēl ir uh, veik, veicami arī grozījumi. Šajā sakrā arī esmu ļoti pateicīgs uh, gan komitejas priekšsādātājai, gan parlamenta uh, priekšsādātājiem Šulca kungam uh, par to, ka petīcijas, kas mēs saņemam, tiek izskatītas un uh, tiek ņemtas vērā, un reizēm uh, tiek, mēs arī skatāmies, kā tas iet kopā ar dalībvalstu konstitūcijām bet es noteikti turpināšu strādāt un būšu priecīgs ar jums sadarboties šajā jautājumā. Lielas paldies! Paldies referentam Milan Skota kungam. Vārds Ždanoks kundzei. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es ļoti novērtēju Makmilana Skota da, padarīto, lai apkopotu 12. gada E, darbības pārskatu mūsu komitejā. Man liekas, ka mans jautājums, varbūt es kļūdos, bet mēs esam nodavuši arī ziņojumu 2012. gadā, kas atsaucās un atspoguļo uh, pamatiesības un tiesības uz savas valodas izmantošanu ģimenē. Mums ir bijušas petīcijas un lūgumraksti e, par to, ka ģimenēs tiek regulēts, kādā valodā viņi runā. Mēs zinām, ka šogad problēma vēl joprojām nav atrisināta un ģimenes ir šķirtas, un viņiem tiek liektas tiesības runāt tajā valodā, kuri viņi vēlas. Un iemesls ir tikai šī lingvistiskā piederība. To regulē arī harta, Eiropas Savienības harta par pamatiesībām. Tāpēc es priecātos, ja šis aspekts tiktu iekļauts 12. gada darbības pārskatā. Paldies! Paldies kolēģei. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs. Kundze, es arī pasakos Makmilanu Skotkungam par padarīto darbu un izstrādāto dokumentu. Šajā ziņojumā mēs tikai redzam, cik būtisks ir mūsu komitejas darbs atbildība, kas mums ir, lai aizstāvētu Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, ir ārkārtīgi liela. Tāpēc diskusijas, kas mums ir kopā ar mūsu pilsoņiem un par to, ka viņiem ir tiesības iesniegt lūgumu rakstus, man liekas, tas ir tāds ļoti būtisks aspekts. 12. un 13. gads ir svarīgi gadi Eiropas pilsoņiem, Viņi kā savienības patērētāji un pilsoņi tiek īpaši izcelti šajos gados. Tāpēc mūsu komitejas darbs pagājušajā gadā arī bija tik svarīgs. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir būtiska arī no mūsu skatu punkta. Tas svarīgs instruments, un veids, kā pilsoņiem piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības institūcijās. 2012. gada darbības pārskats ir jāskat arī ekonomiskās krīzes kontekstā, kuru piedzīvojam, un ar to, kā ekonomiskā krīze ir ietekmējusi mūsu pilsoņus un viņu pamatiesības. un kā šī krīze ir ietekmējusi tās pilsoņu tiesības, kuras viņi ir nesen tikai ieguvuši vairāk. Mēs jau šodien runājām par ļoti jūtīgu sabiedrības grupu, par invalīdiem. Un šeit, manuprāt, lūgumrakstu komitejai ir bijusi centrāla loma, lai aizsargātu pilsoņu tiesības, vārda brīvību, tāpat arī eh, debatēs par akta likuma proju, projektu. Tāpēc kopumā jāsaka, ka 2012. gads mums ir bijis ļoti būtisks. Mēs runājām par periodu Franko periodu Spānijā un cilvēki, kas tika nogalināti tajā laikā. Mēs lūdzām papildu informāciju un dokumentus šajā lietā. Tāpatām jautājums par bērniem, kas ir pazuduši un joprojām ir pazuduši Spānijā un ir nozagt varbūt arī no viņu ģimenēm. Šis jautājums ir e, joprojām ļoti aktuāls un atvērts. Tāpat ir bijuši daudz diskusijas par vīdas jautājumiem un sabiedrības veselību. Arī tie bija tādi iezīmes punkti 2012. gadā un turpinās būt aktuāli arī nākotnē. Tāpat mēs esam diskutējuši par ģēmo un viņa ietekmu uz veselību un nepieciešamību īstenot preventīvus uh, pasākumus, uh, at, attīstot uh, bioloģiskās biotehnoloģijas. Un nobeigumā vēlos teikt, ka esam bijuši ļoti uzmanīgi un turpināsim tādi būt, eh, runājot par ūdens jautājumiem. Ūdens tā ir vienota vērtība mums, tāpēc mums šī vērtība ir jāpārvalda ļoti atbildīgi un pareizi. Arī turpmākajos gados, kas sekos. Paldies! Liels paldies! Un vārds kolēģei. Mă bucur că am ocazia să fiu raportor din umbră al PPE pentru raportul referitor. Paldies, es esmu ļoti priecīga, ka esmu ēnu referenda, referenta ETP grupā un runāšu par ziņojumu, kas skar pilsoņus, un par to, ka mēs viņus arī pārstāvam šeit. Visi lūgumraksti, kas mums tiek iesūtīti, tiek ļoti godīgi izskatīti un taisnīgi. Mums ir jāatcaucās uz pilsoņiem 2012. gada pārskatā, jo nevienmēr e, jāatzīst, pilsoņi zin par savām tiesībām. Tikai 25%, kuri par to apzinās, zin, kā savas tiesības piemērot. Un bieži vien viņi nezina, kādas ir atšķirības starp institūcijām, un nevienmēr lūgumraksts nonāk pareizajā institūcijā. Mēs balstamies uz statistikas datiem, kas nav centralizēti. Reģistrēto lūgumrakstu sa sarakstā par pieņemamām tiek atzītas ļoti daudz, un man te tā kā daži jautājumi. Ir apmēram 600 pet, lūgumrakstu, kuru pieņemamība vēl nav atzīta. 2012. gadā lielākā daļa lūgumrakstu attiecās uz pamattiesībām. Un te mēs varam atsaukties uz Roma vai Čigānu grūtībām Protams, tādā viņi sastopās visā Eiropas Savienībā. Ir pagājuši vairāk kā divi gadi, kopš tika e, īstenota vai sagatavota īpaša stratēģija attiecībā uz šo cilvēku grupu. Un te arī ir jāizceļ daži svarīgi notikumi šajā sakarā 2012. gadā. E, citi jautājumi ir par slāni, oglekļa gāzi, par ko esam diskutē, diskutējuši pagājušajā gadā. Vēl jāizceļ arī faktu vākšanas misija uz Itāliju pagājušā gada oktobrī. Tā bija iespēja mūsu komitejas biedriem apmeklēt vietu, kas atrodas Lācijā in Kampanja, un to, kā problēmas tiek risinātas šajā vietā. Vēl kāda problēma, kas jāpiemin, ir Eiropas pilsoņu iniciatīva. Tas, protams, ir solis uz priekšu, lai stiprinātu demokrātiju Eiropā un ļautu Eiropas pilsoņiem iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas līmenī. Darbības pārspa, pārskatam vajadzētu izcelt, cik labi mūsu komiteja sadarbojas ar Eiropas ombuda biroju. Un no manas puses šie ir galvenie punkti, kurus es vēlējos izcelt. Es ceru, ka mums arī turpmāk būs laba sadarbība ar Makmilena Skota kungu un pārējiem mūsu ēnu referentiem. Ja citiem ēnu referentiem arī ir kādi ieteikumi, saturiski ieteikumi attiecībā uz šo pārskatu, būšu priecīgi tos saņemt līdz 2. maijam. Paldies! Edward wants to come in. Oh. Atgriežamies pie Milena Skotta kunga. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju Ždanok kundzes ieteikumu. Šīs tiesības arī ir ļoti būtisks man kopš mans ievēlēšanas 1984. gada ir lielas izmaiņas iekļaujot pamat tiesību aktam bērnam tiesību uz abiem vecākiem, un manā birojā ir tikusies ar biedrībām, kas pārstāv tēvus, un to arī atspoguļos gala versijā. Pašlaik mēs runājam par paskaidrojumu, nevis gala rezultātu, un Gārsija kungs pareizi norāda, uz ekonomiskās krīzes sekām. Būs pārunas vēlāk šogad, un arī lūgumu iesniedzēji. Mēs, mēs par to ļoti skatīsimies. Mēs ļoti laimīgi, ka Minesku kundze ir ēnu referents. Mēs ļoti cieši sadarbojamies, un viņa pareizi norāda, kad ziņojumi jānorāda visbūtiskākās notikumus, pasākumus, ko komiteja veikusi. Pagājuši gadu bija grūtības pieņemt līdzsvarotu ziņojumu, un vienīgais, ko es varu piedāvāt savu 27 gadu pieredzi kā Eiropas parlamenta deputātam, un man atvērtais prāts par šiem jautājumiem, bet ziņojumam ir jāatspoguļo, ka šī komiteja ir veikusi lielus sasniegumus, un tas būs beidzamais ziņojums pirms vēlēšanām 2014. gadā, un tur ir jāatspoguļo darbu, ko individuāli dalībnieki ir veikuši, un es gribu likt uzsvaru tiem locekļiem, komitejas biedriem, kas ir veikuši ļoti svarīgus māju darbus. Paldies, Makmilin Skotkungs. Kā jau jūs minējāt, mēs pieņemsim priekšlikumus, un ar to mēs varam beigt šu, šī rīta sanāksmu, un pēc īsa pārtraukuma sāksim koordinātoru sanāksmu. Paldies!